Eh, sveicināti. Mēs eh, pārējām pie mūsu darba kārtības. Pirmkārt ir mutisks jautājums, kur ir runa par mutisku jautājumu profesionālo